Dēļ, Frau, Sie haben recht, bitte teilen Sie Ihren Kollegen. Jums ir pilnīgi taisnība, lūdzu aiciniet savus kolēģus apsēsties, lai mēs varētu sākt darbu. Wer hat denn gerade überhaupt gesprochen? Mēs tieši tikko par to runājām. Wer war das denn? Ah, gnädige Frau, danke für die Hinweise. Herzlichen Dank, ich... Ähm Paldies. Sāksim sanāksmi, un äh, sanāksmes sākumā man ir paziņojums. Luis Manuels Dies AD partijas, Venecijāls partijas ģenerālsekretārs vakar tika nogalināts politiskas sanāksmes laikā vēlēšanu kampaņā Venecijā. The... Šajā sanāksmē viņš piedalījās kopā ar Karakasas ieslodzītā mēra sievu, ar Lilianu Tinto. That... Lūk, šāda ir situācija Venecuēlā. Domāju, ka priekšsēdētāja konferencē šodien tiks akceptēts tas, Šulc kungs man arī tikko ziņoja, ka mūsu delegācijai ir tiesības uz turieni doties arī vēlēšana dienā. Tātad eh, tā būs oficiāla parlamenta delegācija. Varbūt eh, tas netiks darīts eh, oficiālajā vēlēšana novērotāju statusā, bet mēs varētu ap šo laiku doties uz turieni. To es gribēju jums tagad paziņot. Un tagad mums uh, ir jārunā patiešām par Venecuēlu. Mums uh, bija sagatavošanās misija Venecuēlā no 4. līdz 7. novembrim. Marto Gaurīko un Mauras kungi piedalījās šajā misijā. Es uh, gribētu jūs aicināt īsi pastāstīt par uh, šo misiju. Kurš no jums to darīs? Lūdzu. Paldies. Gracias, prezident. Labrīt, paldies priekšādātāji. Gabriel Mato eh, me komplementarā. Eh... <clears throat> Es domāju, ka Mato kungs arī papildinās to, kas man ir sakāms. Kā jau jūs zināt, Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju 2014. gadā saskaņā ar šo rezolūciju tika um, pieņems lēmums doties sagatavošanās misijās Venecēlu, lai iepazītos ar situāciju šajā valstī. 12 deputātiem no dažādām politiskajām grupām vajadzēja doties uz Venecuēlu kopā ar priekšādātāju Broku, kurš būtu delegācijas vadītājs. Diemžēl eh, šī vizīte nebija iespējama, tāpēc, ka valdība to liedza. Vēlāk tika organizēta nelielāka misija, kā jau Braka kungs ziņoja, trīs eh, deputāti no trīs politiskajām grupām devās uz uh, eh, Venezuelu. Uh, eh, Tautas partijas grupā sociāldemokrāti un ALDE devās uz Venezuelu. Pirms šīs misijas mēs mēģinājām iegūt arī oficiālu atļauju no Venezuelas valdības Tomēr Vencēlas valdība nebija gatava mums piešķirt diplomātiskās vīzas. Neskatoties uz to, mums izdevās eh, doties uz šo valsti. Pašlaik notiek sagatavošanās vēlēšanām, un mēs tieši tāpēc arī vēlējāmies doties uz Vencēlu. Šī iemesla dēļ priekšādātājs Broks arī apstiprināja, ka uh, šajā sagatavošanās misijā piedalīsies mazāks deputātu skaits. Tātad mēs nevarējām doties oficiālā vizītē un mūs arī neuzņēma Vencels valdība. Tomēr mēs varējām brīvi un droši pārvietoties pa valsti. Mēs varējām arī norganizēt visas tikšanās, kas eh, iepriekš tik plānotas. Esmu sagatavojis ziņojumu, un um, tajā esmu izdarījis arī secinājumus, kurus tagad īsi izklāstīšu. Pirmām kārtām visas organizācijas ar mums tikās, un mēs uh, tikāmies arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ar politiķiem, ar uh, ekonomikas pārstāvjiem, protams, uh, tikāmies arī ar opozīcijas pārstāvjiem, ar uh, Vatikānu vēlēšanu novērotājiem, ar uh, vietējām uh, NVO ar cilvēktiesību organizācijām, žurnālistiem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un tā tālāk. Visas šīs tikšanās mēs varējām norganizēt, bet tomēr gribu norādīt, ka mēs nevarējām tikties ar valdības pārstāvjiem. Bija plānotas tikšanās ar ārlietu ministrijas pārstāvjiem, ar vēlēšanu komisijas pārstāvjiem, un tāpat vēlējāmies tikties ar valdības pārstāvjiem, bet šīs tikšanās, diemžēl, nenotika. Līdz ar to šajā ziņojumā jūs neatradīsiet valdības viedokli. Mm, pārējā informācija, ko mēs saņēmām, bija viennozīmīga, proti Vencēls valsts ir ļoti liela grūtība priekšā. Dāmas un kungi, mēs runājam par valsti, kur ir ārkārtīgi augsts eh, noziedzības līmenis. 25 tūkstoši uh, eh, slēpkavību gadā, arī ekonomikas stāvoklis ir ļoti smags. Inflācija ir apmēram 200% eh, apmērā. Valūtas maiņas kurs bolivārs pret dolāru ir tāds, ka pilsoņu situācija ir katastrofāla. Viņiem vajag uh, vest līdzi koferus ar naudu, lai nopirktu pamatpārtikas uh, produktus. Valsts patiešām cieš. Otrakārt, Venecuēlā un organizācijas, kas uh, tur darbojas, mēģināja mums izskaidrot situāciju. Cilvēki vēlējās mums paskaidrot, kas tieši notiek viņu valstī. Vissmagākās demokrātiskās problēmas ir tādas, ka prezidenta vēlēšanās pirms diviem gadiem Maduro ieguva uh, šo amatu ar ļoti nelielu balsu pārsvaru un kopš šī brīža valstī ir daudz demonstrāciju. Šīs demonstrācijas ir novedušas pie vardarbības ielās. 43 bojā gājušie gan demonstrantu, gan policistu vidū. Tāpat arī uh, demonstrācijās policisti pielieto vardarbību. Mēs redzam, ka situācija kļūst arvien smagāka un sāsinātāka. Tas ir novedis pie tā, ka vairāki opozīcijas pārstāvji, mēri un uh, ļoti svarīgi uh, politisko partiju vadītāji uh, tiek aizturēti. Tāpat arī studentu organizāciju pārstāvji, kas piedalās demonstrācijās, tiek aizturēti. 28 partijas gan no kreisā, gan no labā spārna pašlaik ir apvienojušās un sēž pie viena gāda kā demokrātiskā opozīcija, lai vērstos pret eh, pastāvošo varu. Un eh, tagad mani secinājumi. Atklātās tiesas prāvas pret eh, opozīcijas pārstāvjiem nenodrošina vajadzīgo tiesisko skaidrību un noteiktību, eh, ko mēs parasti saprotam tiesiskā valstī. Mēs arī nevaram nodrošināt, ka tiesu sistēma būtu neatkarīga. Uzskatu, ka pēdējās vēlēšanas liek mums domāt, ka apstākļi nav līdzsvaroti. Mēs varētu teikt, ka šīs vēlēšanas nav bijušas godīgas. Mums ir arī jākonstatē, ka mūsu pašu organizētā vēlēšanu novērošana neļaus mums konstatēt, vai vēlēšanu laikā ir notikušas krāpšanās. Tīri tehniski domājot, vēlēšanu iespējas Venecijolā ir ļoti gājušas uz priekšu, un ir dažādi instrumenti, kā cīnīties pret krāpšanu. Priekšādātāja kungs, no 6. decembra mēs cerām, ka uh, Venecijālas uh, iekārta izskatīsies pavisam savādāk. Un uh, mēs redzam, ka pašreizējā dzīve un pastāvēšana Venecijālā ir ļoti smaga. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka mums vajadzētu turpināt eh, piedalīties eh, šajā Venecijas politiskās dzīves novērošanā. Mums vajadzētu viesoties šajā valstī nevis tikai kā vienkāršiem vēlēšanu novērotājiem, bet doties uz šo valsti ar eh, parlamenta mandātu. Uh, Un šādā veidā mēs varētu arī izrādīt solidaritāti šai valstī. Paldies, priekšēdētā, pavisam īsi. Es vēlētos papildināt to, ko tikko minēja mans kolēģis. Vajadzētu skaidri norādīt, ka, uh, kā jūs tikko minējāt, uh, Luis Manāls Dies tika nogalināts politisku iemeslu dēļ, un tas notika politiskas sanāksmes laikā. Tas ir izteikums. Uh, kas nenāk tikai no jums. To saka arī Venecijā, proti šī valsts nav demokrātiska, šajā valstī nav bijušas demokrātiskas vēlēšanas un nevalda pilnīgi nekāda brīvība. Nav nedz preses brīvības, nedz arī brīvības norganizēt eh, taisnīgas vēlēšanas. tiek uh, izdarīti mēģinājumi nodrošināt brīvas un godīgas vēlēšanas, taču tas uh, nav iespējams. Arī uz Mirandu Kaprīlo uh, šāva viņu, viņa vēlēšanas, vēlēšanu kampaņas laikā, tāpat arī uz citiem politiskiem vadītājiem ir izdarīt šāvieni. Mēs redzam, ka opozīcija tiek likta cietumā, un līdz ar to daudz cilvēku nemaz nevēlas pieteikties par kandidātiem. Tāpat arī cilvēki nevar droši iziet ielās, nebaidoties par to, ka viņus uh, mēģinās nogalināt. Tieši tāpēc mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai 6. decembrī mēs varētu būt Venecuēlā. Mums vajadzētu doties uz turieni kā parlamenta delegācijai. Mums vajadzētu mēģināt novērst to, ka mēs uh, samierinamies eh, tikai ar eh, tādām um, tikšanās reizēm, kur uh, varam uzklausīt tikai valdības viedokli. Domāju, ka situācija Venezuelā ir pasliktinājusies. Mēs pat uh, nemēģinājām organizēt tikšanās ar eh, Saharova balvas ieguvējiem. Es eh, gribētu dot eh, vārdu vēl vārds runātājiem un mums vajadzētu varbūt atsākt debates pēc balsojuma, jo mums ir jābalso. Es, protams, saprotu, ka šī situācija ir tāda, kur daudz vēlas izteikties. Es domāju, ka es varētu ļaut runāt visiem, kas to vēlas, ja mēs būsim pabeiguši balsošanu pietiekami ātri. Paldies! Vispirms es gribu teikt, ka es tikko kā nāku no uh, valsts un uh, Mato kungs Jāsaka, ka e, šī informācija nav saistīta, e, ka, ka šī nogalināšana būtu nav saistīta varbūt ar vēlēšanu kampaņu. Jā, protams, mēs zinām, ka e, viņam bija zināma darba kārtība, bet jāsaka, ka inf no informācijas, ko saņēmām šodien, mēs redzam, ka tā ir pretrunīga. Si se, no se han, evidentemente, solo se han. Evidentemente. Runājot par mm, vienprātību un uh, runājot par ļoti dramatisko situāciju ekonomikā, un mm, vispār ir ļoti liela nabadzība, tas ir skaidrs, un 80% iedzīvotāju skaitās nabadzīgi. Un šeit, nu, valdība kaut ko cenšas darīt. Un iepriekšējās vēlēšanās, ja mēs skatāmies ar kādu valstu vairākumu tika panākta uzvara, nu tad tie varbūt bija 200 un, un, un, un, un, un 200 tūkstoši, tad tagad var būt 70 tūkstoši, un pastāv, protams, noteiktas e, šaubas, jā, arī kriminālā situācija Venecijālā ir uh, ārkārtīgi slikta, bet uh, e, venecijālieši paši apgalvo, ka Honduras ir viss uh, kriminalizētākā valsts pasaulē kurā 160 eh, žurnālisti ir nogalināti, un tad Kolumbija pagājušajā gadā. Tur uh, vairāk kā simts cilvēktiesība aizstāvju tikuši nogalināti. Nu, tas ir diezgan savādi. Uh, ja mēs salīdzinām reālus faktus, uh, piemēram, televīzijas kanāla 1 Venecijālā ir 111 mm, 18 svarīgākie uh, televīzijas kanāli kā Telesū, televizionu un tā tālāk. Uh, un jāsaka, 80% šo kanālu ir opozīcija oficiālajai valdībai, un tie uh, nav meli. Y efectuó una detención ilegal, un secuestro de un ministro. Uh, 2002. gadā, 2000, no 2002. līdz 2007. gadam, uh, cik ir fiksētu uh, neoficiālu apcietināšanas, nolaupīšanas uh, politisko pretinieku vidū gadījumu, piemēram, Kubā. Bet 2006. 2007. gadā Venezuelā, piemēram, um, notika vispārēja amnestija. Un Renāt, lūdzu, atļaujiet man runāt, jo tā, kad eh, jūs runājat, es eh, nepārtraucu jūs. Jā, nu, paldies. Ja mums būs iespēja, tad mēs vēlāk turpināsim šo diskusiju. Un Kā kolēģi jau minēja, tad eh, ne vairāk, ne mazāk ir noticis šis te eh, slepkavības gadījums. Un, eh, protams, ir jā, jāraugās to, kas ir atbildīgs par šo uh, slepkavību. Un, un kas tiek darīts, lai atrastu iespējamos vainīgos. Un valsts, nu labi, nav svarīgi, ka tā varbūt nav valsts ar pirmo uh, augstāko uh, noziedzības pakāpi, bet vismaz ar otro. Labi, no, nu, tagad sākam balsot. Reglaments jautājums par uh, darba kārtību. Nē, mēs tagad balsosim, un ja mums būs vēl laiks, tad mēs pēc tam turpināsim diskutēt. Jā, bet es gribēju par reglamentu. Mēs vienojāmies, ka mēs balsosim. Un, ja iespējams, mēs turpināsim diskusijas. Tad es arī varbūt mēģināšu piedalīties diskusijā. Tagad mums ir paredzēts balsojums par Ķīnas ziņojumu. 325. grozījums ir atsaukts. Vēlētos arī norādīt, ka sociāldemokrātu grupā varbūt šajās lētajās vietās varētu mazliet mierīgāk sēdēt. Lūdzu, dāmas, varbūt jūs varētu beigt sarunāties vai arī darīt to ārpus zāles. Tas die SD-Fraktion vorgeschlagen hat. Tātad sociāldemokrāta grupa ir ieteikusi, ka 13. kompromiss tiks paplašināts ar mutisku grozījumu. Ar šo grozījumu mēģinās novērst uh, nesaprašanās un pārpratumus. Vai kādam ir iebildumi, ka mēs šo mutisko grozījumu liekam klāt 13. kompromisam. Es domāju, ka mums vajadzētu to atbalstīt, jo gal galā, ja šādi strīdi nav uh, vajadzīgi, tad uh, mums nevajadzētu arī mēģināt uh, uh tos uh, tagad uzsākt. Ja jūs piekrītat, tad liksim klāt šo motisko grozījumu pie 13. kompromisa. Vai referentam vēl ir kas piebilstams? Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos pateikties ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību. Arī atmosfēra, kurā mēs strādājām, bija ļoti patīkama. Tas ir to šomā gudrā zāle. Patiešām jauki. Devītais kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. 157. grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts pieņemts. 177. kurš par pret pieņemts. 178. par pret atturas noraidīts. Man arī vajadzētu izvilkt savu balsošanas kartīti. 179. grozījums, kurš par, pret, atturas, norādīts. der Antrag 100. 180. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņems. Desmitais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņems. 189. kurš par, pret, atturas, kurš par, 189. grozījums. Adopted, therefore we go to this article. Amendment 189. 189. grozījums Paunova. Mr. Gala. It's... Gala, Galas kungs, tas ir tautspartijas grupas balsošanas saraksts. That is, wer ist für den Antrag 100? Kurš ir par 189. grozījumu? Kurš pret? Atturas norādīts. 191. par pret atturas norādīts. 193. par pret atturas pārbaudīsim. Katā. Why does it not work? Hm? Ist angenommen mit 9. Pieņemts. 29 pār 25 pret. Meins. Wir kommen zu einer 194 fest. 194. par. Pret. Atturas. Balsojam. Elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Mit 28 zu 9. 28 un pār 29 pret noraidīts. 195 par pret atturas pieņemts. 196, 197 par pret atturas pieņemts. 198 par pret pārbaudīsim. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Oh, 36, 27 angenommen. 36 pret 27 pieņemts, 11. kompromiss par, pret atturas pieņemts, kompromiss numur 12. Tātad kas par 12. kompromisu? pret ātors pieņemts 13. ar mutisko garozījumu, kas par pret ātors pieņemts. Kompromis 14, kas par pret ātors pieņemts. Kompromis 15, kas par pret ātors pieņemts. Kompromis 16 par pret ātors pieņemts pieņemts. Kompromiss 16 saka priekšsēdētājs, bet tad mums ir jābalso par 203. grozījumu par pret āturas noraidīts. 204 par pret āturas noraidīts. 205 par pret āturas noraidīts. 206 par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 Pieņemts. Pārbaudīt. 211. par pret. Nē, bet par 10. vēl tomēr. Nu kā tad tur tā ir īsti? Par 11. Kas par? Pret. Pieņemts. 212. par pret atturs pārbaudam. 212. Beidzam balsot. 35 pret 26 pieņemts, 214 par, pret, atturas norādīts, 215 par, pret, atturas Pieņemts. 216. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Pārbaudīt. Labi, pārbaudam 216. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 32 pret 37 noraidīts. Es gribu teikt, ka tautas partija ir divas balsts par daudz. Nu, tas gan nu, nemaina rezultātu. Nu, no liberāļiem vienmēr visi ir par daudz. Tādēļ es lūgtu tautas partijas sakārtot savu balsojumu tā, lai mums būtu par diviem balsotājiem mazāk. Un tagad 217, kas par pretāturas pieņemts, 219, kas par pretāturas noraidīts, 220 par pretāturas pieņemts, 200.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 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 251. par pret atturas noraidīts. Kompromiss 19 par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par kā lūdzu. Komentāri no vietas. Jā, nu, ierakstīšu šauts kungs jūsu balsojumu protokolā. Kompromis numur 20. Kas par? Pret? Atturas? Desmit sēž pirmais par? Pret? Atturas? Noraidīts. Desmit sēž otrais par? Pret? atturas noraidīts. 264. 265. par pret atturas noraidīts. Desmit seši seši par pret atturas Nu, nezinu, man nebija īsti skaidrs. Vēlreiz 268. atkārtojam, kas par pret atturs pieņemts. Un tālāk 21. kompromiss. Nē, mums vēl ir 273. kas par pret atturs pieņemts. Pārbaudam. Beidzam balsot. 35 pār 29 pret pieņemts. Un tagad 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. 275. grozījums par pret atturas pieņemts. 278, 279, 280. Visi kopā tie ir identiski grozījumi. Tātad, kas pār šiem trījiem? Kas pret? Atturas pieņemts. 285. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudam. Beidzam balsot. Un pārančē 7 pret noraidīts.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 294. gribat pārbaudīt? Beidzam balsot. Četrdesmit pret divdesmit divi pieņemts. 295. par. Pret atturas pieņemts. 300. par. Pret atturas pieņemts. 301. par pret atturas nu arī nav īsti skaidrs. 301. Kas par? Kas pret? Nu pārbaudam. Beidzam balsot.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 pret atturas norādīts. 312. un 313. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 24 par pret atturas pieņemts. 316. par pret atturas noraidīts. Kompromiss 25 par pret atturs pieņemts. 329. par Trīsimt divdesmit ceturtais ir atsaukts. Tā vismaz ir manā sarakstā rakstīts. 322 un 324 atsaukt. Un tāpēc jābalso par 329, kas par pret. Āturs pieņemts. 331. Borgecio, kas par pret. Atturas noraidīts. Kompromiss 26 par pret. Atturas Pieņemts. Tālāk 336. par pret. Nu, izskatās līdzīgi. Vēlreiz, kas par 336. Pret. Nu, interesanti koalīcija te veidojas. no labējiem līdz pat lēnam. Jā, beidzam balsot. 36 pār un 26 pret pieņemts. 337 par. Pret. Atturs norēdīts. Kompromis 27 par. Pret. Atturs pieņemts. 345 grozījums par. Pret. Atturs norēdīts.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 pret a, pieņemts 348. par pret nē, nē, nē, viņš nav atkrits tātad 348. par pret atturas noraidīts 349. Beidzam balsot. Nē, mēs tā drusku par ātru apturējām visu. Sākam vēlreiz. Beidzam balsot. 25 pret 31 noraidīts grozījums un Tagad 349. Lainankungam vēl viena iespēja, kas par pret atturs pieņemts. Why do we check? No, because these people here do not understand. It's greatness. Dagegen. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 35 pret 22 pieņemts. Tālāk 350. Kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. 351. un 352. Kas par? pret atturas noraidīts. 353. par pret atturas pārbaudam. Schlossen. Beidzam balsot. 3, 3 pret 31 un 3 atturējušies pieņemt. 354. par. Pret atturs noraidīts. 355. par. Pret atturs noraidīts. 28. kompromiss par. Pret atturs pieņemts. 358. par. Pret Vēlreiz 358. kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 360. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 364. par. Pret. Atturas. Pārbaudām, bet šķiet, ka pieņemts. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 36 par 29 pieņēmums, 365 par, pret, atturas, pieņems, 368 par, pret, atturas, pieņems, 367 par, pret, atturas, noraidīts.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 pret atturas pārbaudam. Beidzam balsot. 31 pār 30 pret 6 atturējušies pieņemts. Tālāk 373. līdz 377. Eh, Visi identiski grozījumi. Kas par? Pret. Atturas pārbaudam. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 31 pret 34 noraidīts. Nu tad visas lūkšanas nav palīdzējušas. 378 dafür. 378 par. Pret. Atturs pārbaudam. Lūdzu, skatā. Ach, die EVP hat auch dagegen gestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 12 pret 50. 379 par. Pret. Ators noraidīts. Trīsimt astoņdesmit, astoņdesmit viens, astoņdesmit divi un trīsimt astoņdesmit trīs. Kas ir par visiem šiem četriem? Pret. Atturas pārbaudam. Beidzam balsot. 35 pret 23, 7 atturējušies pieņemts. 307, kas par? pret atturas norādīts. 388 par pret atturas norādīts. 389 par pret atturas pieņemts. 29. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk 397. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Tālāk. 399. kas par? Pret atturas noraidīts. 403 par pret atturas pārbaudam. Beidzam balsot. 36 pret 25, 6 atturējušies, nu, pieņemts. Jā, mēs esam pieļauši vienu kļūdu. Mēs neesam balsojuši par 384 un 385, kas par pret atturas noraidīts, un 385 par pret atturas noraidīts. Kā lūdzu, nedzirdam komentārus no zāles. Būtikoferkungs vēlas pārbaudīt 385. To. Pārbaudam. Beidzam balsot. Nu, arī pats priekšsēdētājs var kļūdīties. Tā 404, kas par pret?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 Beidzam balsot. 33 pret 33 atturējušies pieņemt. 420 par. Pret. Atturs noraidīts. 422 par. Pret. Atturs noraidīts. 423 par. Pret. Atturs pieņemts. 420. 24. par pret atturas noraidīts. 425. par pret atturas noraidīts. Četrdesmit divas pirmais par pret atturas pārbaudam. Beidzam balsot. 26 pret 39 un viens atturējies noraidīts. 417 par. Pret. Atturas. Pārbaudam. Wurde angenommen? 23, 423 wurde angenommen. Feld. Wurde angenommen, damit fällt der Antrag. Tā tad, ja bija pieņemts iepriekšējais, tad šis atkrīt. Tādā gadījumā 418. Par pret pārbaudam. Tāds diagnozes balsojums izskatījās Beidzam balsot. Un atkal tautas partijai viena lieka balss. Nu vienmēr, viens par daudz. Nu, protams, ka tas bija noteikti Plēnkoviča kungs. Beidzam balsot. Pieņemts 33 pret 31 un 2 atturējušies. 426 eh, par pret atturas noraidīts. 427 par pret atturas pārbaudam. Beidzam balsot. 42 pret 23 pieņemts. 228. par pret atturas noraidīts. Kompromiss 30 par pret atturas pieņemts. Tālāk grozījums numur 434. tik tālu uz priekšu. Jā, 436, kas par pret atturas noraidīts. Tālāk 435, vai ne? Kas par? Pret. Āturas noraidīts. 436 par. Pret atturas pārbaudam. 436 Betīnī elektroniski. Beidzam, gandrīz beidzam. Nu, beidzam. Norēdīts. 440? <laughs> 440. Par. Ja. 438. Nē, tomēr 438. Pieņemts? Nu tad 438, kas par? Tātad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 pret atturas noraidīts. 454 par pret atturas pārbaudam. Beschlossen. Beidzam balsot. 14.24 pieņemts. Tālāk. 400, 459 par pret atturas pārbaudam. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 27 pret 26. Pieņemts. 460 par. Pret. Atturs norādīts. 463 par pret atturas norādīts. 465 un 66 par pret atturas pārbaudam. Beidzam balsot.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 atturas noraidīts. 70. par pret atturas noraidīts. 71. 72. par pret atturas noraidīts. 73. par Tautas partija, kā jūs tur balsojat? Ist dagegen? Er Tātad, kas ir pret? Pieņemts. 104 par. Pret. Atturs. Pārbaudam. Kolēģi un kolēģi, ich bitte. Godāmie kolēģi, es gribētu aicināt visus piedalīties balsojumā. Ja visi nebalso, tad es nevaru uh, labi izvērtēt, kā jūs gribat nobalsot, un tas eh, visu pagarina. Mums ir jābalso elektroniski. Beidzam balsot. Trīsdesmit viens pār, trīsdesmit trīs pret noraidīts. Septiņdesmit ceturtais, septiņdesmit piektais tagad. Jā, septiņdesmit piektais, kurš pār? Pret, atturas, noraidīts. Septiņdesmit sestais par pret atturas pieņemts. 77. par pret atturas norādīts. Tagad trīs grozījumi, kur īsti nav skaidrs par autoru. 78., 79., 80. kurš par pret atturas norādīts. 81. par pret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 85. par pret atturas norādīts. Norādīts. Pārbaudīt. Beidzam balsot. 25 pār 36 pret. Norādīts. Būtikofera kungs šodien daudz ko grib no mums. Šalts, 86. kurš par? Pret? Atturas? Norādīts. 87. par? Pret? Atturas? Norādīts. 88. par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim. Norādīts. Norādīts. 89. par? Pret? Norādīts. 90. par. Pret. Atturas. Norādīts. 91. par. Pret. Atturas. Norādīts. 92. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 93. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 94. par pret atturas pieņemts. 95. par pret atturas pārbaudīsim. Man šķiet, ka pieņemts. Beidzam balsot. 42 pār 25 pret pieņemts. 98 par pret. Lūdzu, vēlreiz 98. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 97. Par. Par. Pret. Atturas. Norādīts. 98. Par pret atturas norādīts. 99. par pret atturas pieņemts. 100, 101, 102, 103. par pret atturas pārbaudīsim, bet man šķiet, ka pieņemts. 38 pār 29 pret pieņemts. 106. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 107. Par. Pret. Atturas. Norādīts. 108. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 109. Par. Pret. Atturas. Norādīts.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 atturas, norādīts. 115. par, pret, atturas, norādīts. 116. par, pret, atturas, pieņemts. 117. par, pret, atturas, pieņemts. 118. par, pret, atturas, norādīts. 119. par, pret, atturas,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 atturas norādīts. 128 par pret atturas norādīts. 127 par pret atturas pieņemts. 128, 129 par pret atturas norādīts. 130 par pret pret, atturas, noraidīts. 131. par, pret, atturas, noraidīts. 132. 133. par, pret, atturas, pārbaudīsim. Beidzam balsot. 32 pār 34 pret noraidīts. 134 par pret atturas noraidīts. 135 par pret atturas pieņems. 136. Nē, tas atkrīt. 137 par pret atturas pieņems. 138 par pret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 144. par pret atturas norādīts. 146. par pret atturas norādīts. 147. par pret atturas norādīts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 150. grozījums par pret atturas norādīts. 152. par pret atturas norādīts. 154. par pret atturas pieņemts. 155. par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad otrais, trešais, ceturtais grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. 11. par, pret, atturas, norādīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 3. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturas, Noraidīts. 22. par. Pret. Atturas noraidīts. 23. par. Pret. Atturas noraidīts. 24. par. Pret. Atturas noraidīts. 25. par. Pret. Atturas noraidīts. 26. par pret, atturas, noraidīts. 27., 28., 29. par, pret, atturas, noraidīts. 30., 31. par, pret, atturas, noraidīts. 32. par, pret, atturas, noraidīts. 33., 34., 35. Pavisam interesanti autori. Par, pret, atturas, norādīts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 42. grozījums par, pret, atturas, Noraidīts. 43. par. Pret atturas noraidīts. Lainen kungs lūdzu. Lai viss būtu kārtībā, mums vajadzētu nobalsot uh, vēlreiz par 194. grozījumu. Jūs uh, vēlāk konstatējāt, ka tautas partijas grupā bija divu cilvēku par daudz. Un, lai viss būtu korekti, mums vajadzētu vēlreiz par šo grozījumu nobalsot. Godamies kolēģi, vienmēr uh, punktos, kuru mēs esam konstatējuši, ka, ka ir par daudz uh, balsu, tad uh, vienmēr ir bijis tā, ka ir bijušas šīs četras balsis, tātad, nu, šeit nav nekāda problēma. Nē, nē, 194. grozījumā bija tikai divu balsu pārsvars. Nu, vismaz jūs to tā izziņojāt. Nē, mēs paziņojām tad, kad bija uh, eh, 36 pret 34, tātad vienmēr bija vajadzīgais vairākums citos grozījumos. Mēs pagaidījām pēc tam, līdz uh, eh, kārtas tika izņemtas. Labi, man nebija īsti skaidrs, tagad man ir skaidrs. Tagad galīgais balsojums, balsosim elektroniski. the rapporteur wants to give it back to the committee. Apšķirības geschlossen. Beidzam balsot. Ziņojums tiek pieņemts ar 52 balsīm pār, 5 balsīm pret un 9 atturas. Pieņemts. Sirsnīgi sveicam referentu un ānu referentus. Es eh, domāju, ka atlikšana bija prātīga mēs varējām vēlreiz sanākt kopā. Tagad, diemžēl, jau ir pulkstens desmit. Mums vajag atbrīvot šo zāli. Tas nozīmē, ka mēs nevarēsim turpināt Venecuēlas debatas. Bet noteikti darīsim to nākamajā sanāksmē. Vēlākais tas varētu būt 7. decembrī pēc vēlēšanām. Paldies! Ja. Uh, uh,